savu atzinumu no citām komitejām. Tāpat mums bija laba sadarbība ar Dānijas prezidentūru un komisiju, un es gribētu par to pateikt paldies. Lielas paldies kolēģei, un līdz ar to debatas par šo darba kārtības punktu ir beigušās. Balsojums notiks rītdien, pulkstens 12. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs par izrādīto disciplīnu, Un centīsimies šodien vēl izsakot, sakot līdz futbola spēlēm. Priekšsēdētājs pateicis arī tūkiem un paldies arī visiem dienestiem par uh, palīdzību. Līdz ar to sēde tiek slēgta. Paldies!